Beidzam balsot pieņemts. Pāriem tālāk pie Lamasūra ziņojuma līguma noteikumu par ciešāku sadarbību īstenošana. Vispirms balsojam par otro grozījumu. Personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. pāns oriģinālajā tekstā divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturs. Pieņemta. Otrā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 16. pāns oriģinālajā tekstā personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. pāns personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. pāns oriģinālajā tekstā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 36. pāns, 4. grozījums, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. pāns oriģinālajā tekstā personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. C apsvērumu punkts pirmais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Balsojām par oriģinālo C apsvērumu divās daļās. Pirmā daļa, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Par otro daļu personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par rezolūcijas tekstu kopumā personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad īsumā došu vārdu kolēģim Lamasūram, lūdzu. Voilà, je vous remercie, Madame la Présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos pateikties kolēģu lielākajam vairākumam, kurš atbalstīja šo ziņojumu. Gribu teikt, ka tas ir pēdējais ziņojums, kuru man ir tas gods prezentēt uh, plenārsēdē pēc 27 parlamentā pavadītiem gadiem. Paldies, godātie kolēģi! Merci! Paldies! Un tagad nu, es jūs sodīšu ar diviem papildu teikumiem. 1989. gadā es uh, ienācu šajā ierobežotajā politiskajā fórumā uh, dzels priekškara rietumos Eiropā. Un tagad uh, Šīs parlaments, kuru es pametīšu pēc dažām nedēļām, ir īsts Eiropas parlaments, kam ir pilnas likumdošanas pilnvars. Es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, sākot ar manu grupu, bet arī uh, parlamenta līdzstrādniekiem, grupu līdzstrādniekiem, asistentiem par kopīgi paveikto darbu. Pateicoties jums, dārgie kolēģi, esmu iemācījies, ka ieklausīšanās, dialogs, savstarpēja cieņa, kompromisa meklējumi un kopīgās intereses uh, aizstāv sadarbība ir daudz efektīvāks uh, līdzeklis virzīties uz priekšu nekā nacionālā līmeņa debatas daudzi no mūsu dalību valstu parlamentiem, kā arī prestīžais Kapitolijas uh, Atlantijas okeāna otrā pusē, varētu no mums daudz ko iemācīties. Mēs esam uh, esmu bijis anonīms, uh, centīgs un pieticīgs uh, darbinieks, kurš ir devis ieguldījumu mūsu kontinenta nākotnē. Parlamentam es novēlu, lai uh, vairākums būtu uh, vienprātīgs un pielāgotu mūsu kontinentu šā gadsimta izaicinājumiem. Paldies, kolēģi! Colleague Lamassoure, you have felt the undivided support. Lamasūrkungs, jūs sajūtāt eh, nedalītu atbalstu jūsu vēstījumam, un, protams, mēs visi um, vērojām jūsu darbošanos eh, šo um, daudzu gadu garumā, un šis parlaments novēl jums visu to labāko jūs turpmākajos centienos. Pārējām pie Breso kundzes ziņojuma līguma noteikumi par parlamentu politiskās kontrolas pilnvarām attiecībā uz komisiju īstenošanu. Balsojām par otro grozījumu personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk balsojām par ceturto pantu oriģinālo tekstu personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais pāns, trešais grozījums, personālais balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojām par oriģinālo tekstu 8. pāntā. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 24. pāns kurš, ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk, desmitais pāns, oriģinālais teksts, personālais balsojums. Beidzam, bal sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. pāns, oriģinālais teksts divās daļās. Kurš par pirmo daļu? Pret? atturas pieņemta. Otrā daļa par pret atturas pieņemta. Sastais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Orģinālais teksts 28. pāns, kurš par pret atturas pieņemts. Pēc 36. pānta pirmais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Apsvērums J. Orģinālais teksts personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumu punkts K oriģinālajā tekstā personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Rezolūcijas teksts kopumā personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk Spinelli ziņojums Eiropas Savienības pamatiesību hartas īstenošana ES iestāžu sistēmā. Otrais pāns, trešais grozījums, kurš pār pret atturas noraidīts. Pēc otrā panta astotais grozījums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Ceturtais grozījums, kurš par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski ceturto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk piektais grozījums personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Devītais grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Desmitais grozījums, kurš par, pret, atturas, norādīts. Sestais grozījums, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 7. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 12. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 13. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 14. grozījums personālais balsojums. Sākam balsot. 14. grozījums. Beidzam balsot. Norādīts. Pirmais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tālāk. Otrais grozījums - personālais balsojums. Beidzam balsot. Norēdīts. 15. grozījums divās daļās. Pirmā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Otra - beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīta. Tālāk 16. grozījums, kurš par? Pret. Atturs. Norēdīts. 17. grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. Tālāk oriģinālais Orģinālais teksts 42. pāns divās daļās. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemta. Otrā daļa par? Pret. Atturas. Noraidīta. Tālāk rezolūcijas teksts kopumā personālais balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējām tālāk pie nākamā ziņojuma Rangela kungs ziņojums noteikumi un vispārējie nosacījumi, kas reglamentē ombuda pienākumu izpildi, ieskaitot arī priekšlikumu attiecībā uz statūtiem. Trešais grozījums - personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 23. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim. 23. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Otrais pāns, septītais punkts, ceturtais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad 24. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 25. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Piektais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums par, pret, atturas, norēdīts. Pārbaudīsim. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim. 19. grozījums pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas, norādīts. 28. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 28. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Septītais grozījums par, pret, atturas, norādīts. 29. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. grozījums par, pret, atturas, norādīts Pieņemts. Divpadsmitais grozījums atkrīt. Astotais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Trīsdesmitais grozījums par, pret, atturas, norādīts. Vai jūs vēlaties pārbaudīt? Es eh, dzirdu, ka nesaskaņas, tad labāk pārbaudīsim. 30. grozījums pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 31. grozījums par, pret, atturas. Grūti pateikt, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums par, pret, atturas, norādīts. Tagad trešā pānta astotais punkts, sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pārbaudīsim. Otrā daļā sākotnēs teksts. Trešā pānta astotais punkts. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 33. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 9. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais grozījums pārskatīts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 34. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 14. grozījums un 35. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 21. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, norādīts Pieņemts. Otrā daļa par, pret. Es gribētu, lai mēs pārbaudām. Otrā daļā 21. grozījumā sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemta. 15. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Viens, pirmais grozījums eh, par, pret, atturas, pieņemts Šķiet, ka tika noraidīts, bet es vēlētos, lai mēs pārbaudām. Tātad pirmais grozījums ar labojumiem. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad otrais grozījums, kas ir pārskatīts par, pret, atturas, noraidīts. Tagad balsosim par rezultātu regulas priekšlikumu par, pret, atturas, pieņemts. Tas ir tāds diezgan unikāls tiesību akts, ko ir sagatavojis parlaments. Tagad uh, rezolūcijas priekšlikums ar personālu balsojumu. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad eh, pāriesim pie Foksa ziņojuma. Visaptveroša Eiropas rūpniecības politika attiecībā uz mākslīgo intelektu un robotiku. Tas ir tikai viens balsojums ar personālu balsojumu par eh, rezolūciju kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Gūtelandes ziņojums. Pesticīdu ilgspējīga lietošana. 34. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 5. punkts, sākotnēs teiks divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, labāk pārbaudīsim. Otrā daļa piektajā punktā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Septītais punkts, sākotnēs teksts divās daļās. Kurš par pirmo daļu? Par, pret, atturas, pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemta. 35. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Sestais grozījums divās daļās, pirmā daļā personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad otrā daļā. Arī ir personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 38. grozījums par, pret, atturas atturas norādīts. Septītais grozījums divās daļās. Pirmā daļa ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tāpat arī otrā daļa. Ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Tagad pirmais grozījums ar personālu balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad sākotnējais teksts divās daļās. 17. punkts. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas, pieņemts. 18. punkts, sākotnējais teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. punkts, sākotnējais teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. punkts, 11. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 22. punkts, sākotnējais teksts, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pēc 24. punkta 37. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 25. punkts divās daļās, sākotnējais teksts, pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļā 25. punktā par pret atturas pieņemta. Astotais grozījums par pret atturas norādīts. Piektais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. grozījums. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 38. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 19. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 40. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 41. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 42. grozījums par, pret, atturas, norādīts. Tagad 9. grozījums par ar personāla balsojumu. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļā. Devītajā grozījumā arī ir personāla balsojuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 20D grozījums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. punkts divās daļās, pirmā daļā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Un otrā daļa arī ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 21D grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 12. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 43. grozījums par, pret, atturas. Mums vajadzētu pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 22. grozījums par, pret, atturas. Man šķiet, ka tika norādīts, bet pārbaudīsim. 22. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 55. punkts par, pret, atturas, pieņemts. 58. punkts. Balsosim divās daļās. Pirmā daļa ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un otrā daļa arī ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. 23. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad 24. Eh, grozījums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. punkts. Balsosim divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, pieņemta. Tagad otrā daļā par, pret, atturas, pieņemta. 25. grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Trešais grozījums par pret atturas. Es vēlētos pārbaudīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Ceturtais grozījums par pret atturas Norādīts. Lūdzu, jā, pārbaudīsim, sākam balsot. Ceturtais grozījums pārbaude. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. grozījums par, pret, atturas, norādīts. 46. par, pret, atturas, norādīts. 27. grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 10. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Jā, desmitais grozījums pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 48. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 28. grozījums par, pret, atturas. Pārbaudīsim. Sākam balsot. 28. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts ar diezgan lielu vairākumu. 29. grozījums par pret atturas norādīts. 13. grozījums par pret atturas norādīts. 14. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim 14. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 31. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 15. grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. D. Apsvērums sākotnējais teksts. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32. grozījums par pret, atturas, noraidīts. 33. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Un tagad balsosim par rezolūciju kopā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad varam pāriet pie pēdējā. Jā, pieņemts. Un Tagad eh, Beleta ziņojums - pārobežu veselības aprūpas direktīvas īstenošana. Mums ir vēl viens balsojums. Septītais punkts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa par, pret, atturas pieņemta. M apsvērums par, pret, atturas pieņemta atturas pieņemts. Un tagad balsosim par visu rezolūciju ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lielas paldies! Lai jums jauka pēcpusdiena! Uh, of... Mēs sākam balsojumu skaidrojumus. Lūdzu, izejiet no zāles klusējot. Tagad vārds trim kolēģiem, kuri ir lūguši vārdu par zivsaimniecības uh, partnerības nolīgumu starp ES un Kodivāru. Uh, referents Joao Ferreira. Lūdzu, pagaidīsim 30 sekundes. Arvoisat kollegat, nyt sitten siirrymme äänestysselityksiin. Kolēģi, turpināsim darbu, pārējām pie balsojumu skaidrojumiem. Un vispirms vārds kolēģiem, kuri vēlas izteikties par partnerības nolīgumu zivsaimniecības nozarē starp Kodivuāru un Eiropas Savienību, kur autors ir kolēģis Ferreira. Un vispirms uzstāsies uh, Agilera Garcija. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uh, paskaidrot, kādēļ es balsoju par šo nolīgumu. Visi zivsaimniecības nolīgumi ir svarīgi gan tām valstīm, ar ko mēs tos parakstām, gan arī Eiropas Savienības zvejas flotei. Šis nolīgums ir noslēgts ar nelielu valsti, Kotdivuāru. Tajā ir tikai 20 miljoni iedzīvotāji, 60 etniskās grupas. Šī valsts ir piedzīvojusi pilsoņu karu, kas ir pastiprinājis sociālo-ekonomisko nevienlīdzību. Un eh, tā pat ja šai valstī nav liela zivsaimniecības nozare, eh, šis ir pozitīvs solis un apliecina mūsu solidaritāti ar šo valsti. Tunču nozare arī būs ieguvēja no šī nolīguma. Sākotnējais nolīgums tika parakstīts pirms 30 gadiem un ieguvējs bija abas puses. Paldies! Tagad vārds Hanan kungam. Viena minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, šīs ir bijušas sarežģītas dienas Kodivorā. Vispirms bija apjukums ar uh, karogiem, un pēc tam Vācijas ārlietu ministrs solidarizējās ar viņiem sakarā ar īrijas uh, robežas jautājumu, un tagad mēs parakstām uh, simtiem dažādu zivsaimniecības nolīgumu ar Āfrikas valstīm un viss ir slikti pārvaldīts, bet varbūt varam paskatīties no citas puses. Mēs attiecamies pret Kodivuāru un visu Āfrikas kontinentu kā pret koloniju, kas piegādā izēju materiālus Eiropas Savienībai. Piemēram, drīkst eksportēt atsevišķas valstis um, negrauzdētas kafijas pupiņas, nevis grauzdētas kafijas pupiņas, ka kakao pupiņus, nevis šokolādi, un šādi cilvēki uh, grimst nabadzībā, un arī patērētāji Eiropas Savienībā maksā arvien dārāk, dārgāk, un tādēļ būtu jāatsakās no kopējās lauksaimniecības politikas. Paldies, eh, Hanan kungs, nākamais eh, Kelī kungs. Paldies, vēlos uzsvērt, cik uh, lielas iespējas pavēras Eiropas Savienībai un Kodivārai ilgtspējīgi izmantojot zivju krājumus. Es esmu gandarīts par to, ka uh, šajā nolīgumā ir piešķirta pienācīga nozīme ilgspējībai un priecājos, ka ar šo nolīgumu mēs atbalstām ilgspējīgu attīstību. Šis partnerības nolīgums ir apusēji izdevīgs. Un tas nodrošina iespēju Eiropas Savienības zvejniekiem izmantot zivju resursus vidēji draudzīgā veidā, uz aizsargāt jūras ekosistēmas. Es gribu pateikties referentam un ēnu referentiem par paveikto darbu pie šā ziņojuma. Paldies kolēģim Kelijam, pārējām pie nākamā ziņojuma. Tas ir arī Ferēras kunga ziņojums par, uh, tā ir rezolūcija par eh, šo pašu tēmatu. Un vārds eh, Hanana kungam, viņš gan jau ir izgājis no zāles, līdz ar to citu skaidrojumu par šo punktu nav. Pārējām pie Sala Frankas ziņojumu par Eiropas saimnības krāpšanas apkarošanas programmu. Vispirms Rojavska kungam vārds. Vakardienas eh, debatēs, kas bija ļoti intensīvas, eh, man nebija iespēja izteikt savu viedokli attiecībā uz eh, jaunu ierosinātajām izmaiņām uh, programmā. Un uh, es uzskatu, ka uh, mēs. Uh, Mums ir jādomā par tādu mehānismu veidošanu, lai mēs novērstu to, ko sauc par uh, finanšu krāpniecību, un tam ir jānotiek uh, tā, lai nepalielinātu administratīvo uh, slogu. Un um, es ierosinājos vairākus grozījumus un vēlos pateikties referentam, kas tos ņēma vērā. Paldies! Kiitos kollega Strojevski. Sitten edustaja eh, Notis Marias. Olkaa. Paldies tālāk, eh, Marijas eh, kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. E- Cīņa pret eh, krāpšanu ir tas, ar ko vajadzētu strādāt intensīvāk. Tajā pat laikā tas, ko es pieminēju, ir fakts, ka atsevišķi lauksaimniecības produkti, piemēram, piens, tiek importēti no Albānijas uz Grieķiju, pēc tam tie tiek marķēti kā Grieķijas eh, produkts. Tālāk, piemēram, gaļa, kas tiek importēta no Skopjas, tālāk tiek marķēta kā Grieķijas produkts. Tā ir krāpšana. Un, uh, Uh, tā ir īpaša krāpšanas uh, forma, un ar to vajadzētu izlēmīgi cīnīties. Un Eiropas komisijai tas būtu jādara, tā kā mēs gaidām konkrētus uh, priekšlikumus un sodus, kas tiektu piemēroti tiem, kuri šādu krāpšanu īsteno. Un par to būtu arī jārunā īstenojot pirms iestāšanās politiku. Tātad ir jāveic pasākumi, lai ar to cīnītos. Paldies! Paldies eh, Marijas kungām. Tālāk Hanan kungs. Pa, gribu teikt, ka viņš mūs ir pametis. Tālāk eh, nākamais Mamikīn kungs. Paldies! Revīzijas palātas eh, jaunākajā ziņojumā ir eh, šokējoša statistika eh, par gandrīz 200 miljonu eiro izkrāpšanu, bet tikai 50% ir atgūti. Dalībvalstu politiķi un tām pietuvināts personas, īpaši lauksaimniecības sektorā, ir šo naudu izvērt, izšķērdējuši. Un tas kaitē Eiropas Savienības politiskajai uzticamībai jo nav patiesa mehānisma, lai aizsargātu es finanšu intereses. Mēs nevaram paļauties tikai uz dalību valstu iestādēm, kas dažreiz pašas ir iesaistītas skrāpnieciskās schēmās, un es gribētu, lai komisijai tiktu piešķirts lielāks pilnvars eh, cīnoties eh, pretējas e līdzekļu izšķērdēšanu, un vēlos pateikties arī Salafrankas kungām eh, par to, ka viņš savā ziņojumā norādījis uz ES institūciju plašākām pilnvarām šajā cīņā. Paldies! Paldies Mamīkin kungam! Tālāk dod vārdu Pospešil kungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Es balsoju par šo ziņojumu un vēlos pateikties parlamentam par to, ka tika pieņemt grozījumi, kas būtiski uzlaboja šī teksta versiju. Cīņa pret finanšu krāpšanos, kas skar ES intereses. Diemžēl nav notikusi pietiekami dedzīgi visās dalībvalstīs. Tādēļ ir tikai loģiski, ka Eiropas parlaments un institūcijas ir ieinteresētas, lai uh, cīnītos pret uh, šādiem krāpšanas veidiem un lai raudzītos, ka šādi pārkāp, par šādiem pārkāpumiem tiek uh, veikta atbilstoša izmeklēšana tiesību sargājošām iestādēm un eh, politiskajām struktūrām arī būtu jāraugās, eh, lai tas eh, šādi noziegumi tiktu sodīti efektīvi. Un es ļoti ceru, ka šis ziņojums arī dos savu pienesumu, lai uzlabotu statistiku nākotnē. Paldies! Tālāk pārējām pie nākamā ziņojuma, Kadeka eh, ziņojums par eh, daudzgadu plānu mm, eh, rietumu jūras zīvju krājumu nozvejai un dod vārdu Matthews kungām. Paldies, priekšsēdētāji! Man bija prieks, ka varēju balsot par šo ziņojumu, jo tas pilnībā maina to, kā zivsaimniecība tiek kontrolēta rietumjūrās. Un es domāju, visi piekritīsim, ka pēdējos gados zivsaimniecības politika ir novedus pie katastrofāliem rezultātiem zivsaimniecības nozarē tas, ka tie, mēs atsakamies no centralizētas pieejas un pārējām pie reģionālām pārvaldības sistēmām, tas noteikti ir atbalstām. Rietumu okeānos ļoti aktīvi darbojas Britu zvejnieki, bet es domāju, ka žēl, ka Eiropas Savienība joprojām nespēja kontrolēt. Mm, z, zivsaimniecību un lai atzītu to un tā nenodod eh, šos vadības eh, grožus eh, lokālajām struktūrām, un tad ar Brexit vismaz mēs ceram, ka Lielbritānijā mums izdosies šādu praksi mainīt. Paldies Mētjūs kungām, tālāk Agilera Garcijas kundze lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Ja varu atzīmēt kaut vienu pozitīvu lietu, ir tas, ka mēs e, šīs, e, šo likumdošanu esam pieņēmuši pirms Brexita. Un mēs e, redzam, ka tagad ir paredzēts daudzgadu pārvaldības plāns attiecīgajām nozares teritorijām, un tas noteikti ieviesīs lielāku stabilitāti šeit. Protams, mēs gribētu drīzāk sadalījumu ziemeļa dienvidi, nevis austrumi rietumi, bet, lai kā nebūtu, eh, šie soļi viesīs eh, stabilitāti zvejas nozarē eh, mūsu valsts. Mūsu valsts karogu, piemēram, šādu nozveju veids vairāk nekā tūkstots zvejas kuģu. Jebkurā gadījumā Tas ir e, ļoti e, labs e, iznākums kopīgai zivsācijas politikai. Paldies, Agilērai Garsīs kundzei, tālāk dodu vārdu Kelī kungam. Paldies, priekšsēdētāji! es uzskatu, ka uh, teksts ir labs kompromiss un tas palīdzēs mūsu uh, zvejniekiem turpināt nozveju rietumu ūdeņos un vienlaicīgi aizsargās vidi un zivju krājums un veicinās to atjaunošanos. Jo mēs nevaram, eh, nedrīkstam izzvejot visas zivis, kas ir jūrās, pretējā gadījumā mums nākotnē nebūs vairs ne zivju, ne zvejnieku. Uzskatu, ka patreizējais teksts ir labs kompromiss, es to atbalstu un. Es atbalstu arī vienošanos, kas ir panākta attiecībā uz normu piemērošanu um, zvejai, kas ir kā vaļasprieks, un tas noteikti arī palīdzēs attīstīt um, makšķerēšanas turismu. Paldies! Kelī kungām. Tālāk pāriem pie nākamā ziņojuma Savienības civilās aizsardzības mehānisms. Un pietiekšies divi runātāji. Vispirms dod vārdu Stefāno Maulu. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir svarīgi šeit uzsvērt um, Eiropas Savienības uh, aspektu. Un mums būtu jāņem uh, vērā uh, īpaši jūtīgais Romu stāvoklis uh, e, Eiropā un Itālijā, jo šeit pastāv sociālās sacelšanās risks, un šķiet patreiz šis laiks ir tiešām tāds ļoti delikāts, tādēļ mums vajadzētu veltīt pūles tiem, kuri uh, pārstāv Eiropas Savienību un nacionālo identitāti. Un es ļoti ceru, ka mēs iesim pareizā virzienā. Es domāju, ka dažreiz minoritāšu aizsardzība tiek pārspīlēta mūsu kontinentā. Protams, viņiem ir tiesības uz uh, cieņpilnu dzīvi, bet ļoti bieži daudz šo minoritāšu uh, pārstāvi vienkārši grib tikai, lai viņi iesniedz ekonomisko atbalstu. Paldies, paldies, tālāk dodu vārdu Notis Marijas kungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētā. Eiropas Savienības civilās aizsardzības eh, mehānisms ir ļoti svarīgs instruments, jo Eiropa Eiropā, it īpaši tās dienvidos, ir uh, problēmas, piemēram, dabas katastrofu gadījumā. Grieķijā mēs esam piedzīvojuši plūdus, mežu ugunsgrēkus. Un visu šo katastrofu rezultātā ir gājuši bojā vairāk nekā simts cilvēki, un, piemēram, tie, kur mājas ir nodegušas, viņi joprojām uh, gaida kompensāciju vienlaicīgi mēs redzam, ka valdība ir pilnībā nespējīga, un viņiem, viņi nav izmaksājuši kompensācijas cietušajiem cilvēkiem. Protams, ir paredzētas zināmas izmaiņas attiecībā uz to, kā darbosies šis solidaritātes fonds, lai tā, tā līdzekļus varētu izmantot elastīgāk. Mēs to atbalstam noteikti. Paldies! Paldies! Tālāk pārējām pie nākamā runātāja, kurš ir pieteicies skaidrot balsojumus par šo ziņojumu. Pariekungs lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Dārgie kolēģi, es balsoju par šo rezolūciju jo ierunājam ja eh, par eh, reakcijas eh, koordinēšanu, tad tas ir ļoti svarīgi reaģējot uz krīzes situācijām, kas izveidojas. Piemēram, Portugālē mm, patreiz notiek svarīgas sarunas attiecībā uz šī instrumenta īstenošanu, bet es domāju, jāpredz lielāka solidaritāte starp dalību valstīm. Uh, un mēs uzskatām, ka civilās uh, aizsardzības uh, mehānismām ir mm, jākoordinē efektīva Eiropas reakcija uz humānām krīzēm, uz klimata katastrofu, klimata pārmaiņu radītām dabas katastrofām un tām līdzīgi. Un es, mēs ceram, ka šis mehānisms arī ļaus labāk koordinēt glābšanas operācijas. Paldies! Tālāk eh, pārējām pie nākamā eh, ziņojuma, Bonafē ziņojums par minimālajām prasībām ūdens atkārtotā izmantošanā. Vispirms dodu vārdu Šaltes kungām. Paldies, priekšsēdētāji! Es eh, vēlējos norādīt, ka ūdens resursi patiešām izjūta ārkārtīgi lielu spiedienu visā Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc Mūsu rīcība ir izšķiroša. Ūdens eh, var mums radīt lielas problēmas arī nākotnē Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc ir jārunā par ūdens atkārtotu izmantošanu. Jo īpaši par eh, notekūdeņu izmantošanu. Protams, ka tām būs vajadzīga infrastruktūra, būs vajadzīgas attīrīšanas ietaises un tas varētu savukārt ietekmēt arī lauksaimniecību. Šī varētu būt daudzajāda ietekme. Tas ļautu domāt arī par to, ka ūdens tiek atgūts, bet vienlaicīgi mēs varam lauksaimniecībā sākt izmantot atkal vairākas kultūras. Mums vajadzētu, protams, vispirmām kārtām ūdeni attīrīt no medikamentiem un citām tam līdzīgām lietām. Lielas paldies, Ešautas kungam, tagad eh, Strojevska kungs. Slavijā viens. Eh, vairāk nekā 11 gadus eh, biju Vroclavas mērs un biju atbildīgs ne tikai par komunālajiem notekūdiņiem, bet arī par dažādu problēmu risināšanu saistībā ar to. Tagad parādās kaut kas pilnīgi jauns, un es atceros, ka referente piekrīt eh, tam, ka, lai arī galvenokārt šādus ūdens resursus atkārtot izmantot lauksaimniecībā, tajā pat laikā viņi piekrīt, eh, ka um, mums vajadzētu koordinēt arī prasīs, bet, piemēram,